Darbie kolēģi, mēs atsākam mūsu sēdi un sāksim ar paziņojumu no Eideras Gardijas Savālas eh, par Eiropas Investīcija bankas eh, finansiālajām darbībām un par šīs bankas gada pārskatu. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jūs zināsiet, nesen tika grozīts veids, kā mēs skatām šo dosie, un e, šogad Ekon komiteja gatavo ziņojumu, mēs tikai atzinumu, un nākošajā gadā uh, mēs budžeta komitejā būsim vadošā komiteja, kur strādās pie ziņojuma. Tāpēc šajā gadījumā šoreiz mēs gatavojam atzinumam, un es gribētu pasvītrot no savas puses četras idejas, jo atzinumos mēs nevaram pārāk izplūst garumā, un es gribētu pirmkārt pasvītrot to būtisko lomu, kāda ir EIB un tās katru reizi lielāko dalību Eiropas budžetā, jo katru reizi mēs um, vairojam finanšu instrumentu skaitu, un kā mēs zinām, Eiropas investīciju bankai ir lielāka klātbūtne mūsu budžetā, un tāpēc arī šis ir budžets, kurš katru reizi kļūst sarežģītāks ar vairāk ārējās eh, dalības, eh, piedalās EIB un jauni instrumenti, un tāpēc E, šeit ir runa par jaunu tematu, ko mēs e, aizstāvēsim, ka mums ir nepieciešams vairāk informācijas, labāk piekļūsim, skaidrāk informācija gan mums, gan arī pilsoņiem, lai mēs varētu Eh, labāk apzinoties lietas būtību, pieņemt lēmumu. Otrkārt, uzskatu, ka ir būtiski, lai pastāvētu saskaņa eh, laikā, gan pēc formas, starp tagadnes un nākošajām iniciatīvām, kādas uzņems EIB, un tāpēc vajadzētu nosaukt nākamo ārējo investīciju plānu. Un ir nepieciešams to koordinēt ar EIB ārējo mandātu. Ir vairākas darbošanās līnijas, kuras nevienmēr tiek uzsāktas vienlaicīgi, bet mums ir nepieciešams darbības koordinēt, lai mēs varētu visi pielikt pūliņus vienotā veidā un nevis, eh, lai katra vienība darbotos eh, nekoordinēti. Un visbeidzot, eh, ir nepieciešams, lai EIB izveidotu taisnīgu un atbildīgu darbības politiku un noteiktu labu pārvaldību līnijā, ko mēs saucam Nezinu, vai es pareizi to pārtulkoju spāņu valodā, bet to varētu nodēvēt par taisnīgu aplikšanu ar nodokļiem. Un tāpēc e, ir jānovērš, lai taksācijas, kas notiek e, li, e, darījumos ar zemu caurskatāmības līmeni, lai vai ko veids finanšu starpnieki, lai tiktu panākta pilna caurskatāmība visām transakcijām, kas notiek ar Eiropas budžetu un Eiropas investīciju banku. Lūk, šīs ir četras idejas, un šajā sakarā viss, visi jūsu ieteikumi tiek laipni gaidīti. Paldies, turpina priekšsēdētājs, par šīm četrām nosauktajām idejām kuras tagad izais, izraisīs klātesošo reakciju, kā es ceru. Kiitoksia. Mukava nähdä teitä kaikkia. Paldies, esmu gandarīta. Tiekoties ar jums pēc vasaras atvaļinājuma. Paldies referentei No savas puses es vēlos piebilst to, ka šis ir interesants temats, jūs jau praktiski visu izklāstījāt, bet vēl pāris vārdi no manas puses. Eiropas Savienībai nāktos uzņemties nozīmīgu eh, un pirmatklāģēju lomu parlamentā, eh, Mēs esam strādājuši, lai sarežģītu mahināciju veikšanu nodokļu paradīzēs, un arī tāpat ir ļoti būtiski, lai Eiropas investīcija banka varētu piešķirt līdzekļus šiem nodokļiem, vai arī, lai netiktu pieļaut iespēju izmantot starpniekus, kuri atrodas nodokļu paradīzēs. Turklāt Eiropā mēs esam par to jau runājuši. Mediāt, uh, ombuds jau ir norādījis to, ka ir jārespektē visi juridiskie principi. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, lai vienlaicīgi arī rieģētu uz referents sacīto, kura runāja par atvērtību un caurskatāmību. Saskaņā ar līgumiem, saskaņā ar Eiropas likumdošanu, kura ietekmē eh, darbu visām institūcijām un aģentūrām, tiek pieprasīts ievērot labas pārvaldības principu. Un pilnīgi skaidrs, ka šis noteikums ir jātiecina arī uz Eiropas investīciju banku. Un šajā sakarā man šķiet savādi, kā EIB ir grozījusi savus caurskatāmības noteikumus pēdējo gadu gaitā, un ir aizvien vairāk dokumentu, kas tiek klasificēti kā konfidenciāli, kas ir pretrunā ar pašu at atvērtības principu kā tādu. Turklāt mēs arī varējām konstatēt, ka banka nav ievērējusi tos caurskatāmības noteikumus, kurus pati bija noteikusi. Tāpēc situācija ir jāmaina. EIB ir ar aizvien pieaugošu lomu un noteikumi atklātības ziņā ir jārespektē, ir jāpārtrauc jebkura saikne ar nodokļu eh, paradīzēm. Paldies! Lūk, tas ir skaists projekts. Turpina priekšsēdētājs, esmu vienmēr bijis pret nodokļu paradīzēm un nodokļu optimizāciju, bet, ja tāda ir, tad tas ir tāpēc, ka Eiropas Savienības dalībvalstis ir pietiekami dumjas, lai uzticētos sev savstarpēji. Uh, Tas ir nopietnas Eiropas temats. Kā tad mēs e, tiksim galā ar šo iekšējo e, konkurenci Eiropas Savienībā? Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Un reaģēt uz deputātes Guardijas Sabalas sacīto. Thank you. Thank you, Chairman. I would also like Jā, paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlējos pateikties Eidarē Gadie Zabālu par e, viņas viedokli Es piekrītu viņas sacītēm. Tīpaši tagad, kad mēs eh, redzam, ka EIB finanšu instrumenti eh, tiek eh, diversificēti, ir nepieciešams nodrošināt, ka ir visaptveroša pieeja. Un, protams, caur FC ir ievērojami pieaugusi EIB loma attiecībā pret dalību valstīm. Un Šobrīd mēs pieredzam vēl ļoti lielu atšķirību starp to, cik lielā mērā EIB ir pakļauta riskam salīdzinot ar dalību valstīm, un tāpēc ir nepieciešams izvērtēt galvenos iemeslus. Bieži vien uh, valstīm ir mazāk attīstīti finanšu tirgi, viņiem nav liels pieredzes ar publiskām privātām partnerībām. Tāpat ir valstis, kurām pietrūkst informācijas. Un tāpēc mums ir jānodrošina ka EIB palīdz visām dalību valstīm, sniedz visām šīm dalību valstīm informāciju, kas tām ir nepieciešama, lai varētu gūt e, piekļuvi EIB finansējumam. Es nesaku, ka ir nepieciešama kāda geogrāfiskās koncentrēšanās e, veids, e, bet šobrīd nepastāv vienāds spēles noteikumi, vienāda situācija. Uh, Bieži vien valstīm nav likumdošana attiecībā uz publisko-privāto partnerību, un es mudinu EIB strādāt ar šīm valstīm. Otrakārt, es nezinu, vai EIB pārstāvs ir klāt. Ja jā, tad es vēlētos to formulēt kā jautājumu. Ja nē, tad varbūt vienkārši pārdomām mums pašiem cens, cenšoties noskaidrot to ar banku EIB noturības uh, iniciatīvu. Tas tā koncentrējās uz uh, Balkānu reģionu, nevis uz austrumu partnerību. Cik man zināms, visos ziņojumos iepriekšējos gados mēs esam pauduši, ka austrumu partnerība ir ļoti svarīga, paskatieties uz notiekošo Ukrainā. Mums ir jāatbalsta reformas, attīstība šajās valstīs. Un cik es redzu, šī EIB bankas noturības iniciatīva koncentrējas uz dienvidu partnerību un Balkānu reģionu. Bet es atzinīgi vērtēju to, ka mūsu komitē ir lielāka loma EIB darbības uzraudzībā. Kā mēs zinām, agrāk eh, ekonomu kontu komitejas uh, to darīja. Un priekšsarētājiem arī bija būtiska loma tajā, ka nākotnē budžeta komitejai būs lielāka loma EIB darbības uzraudzībā. Tas ir pareizi. Paldies! Eh, kas vēl eh, gribētu izteikties? Manuprāt, EIB ir ar pieaugušu lomu un nebūtu brīnums, kā komisija drīzumā sagatavo priekšlikumus, lai veidot strateģisku investīciju fondus ne tikai Eiropā, bet arī Āfrikā. Un mums ir jābūt pārliecībai, ka EIB ir ar specifisku pievienoto vērtību un ka šajās operācijās ne tikai EIB viena pati ir ieguvēja un ka tā ir un paliek pār politikas instrumentu. Gvardija Sabāskundze, vai jūs vēlaties arī noslēgumā ko sacīt? Nē, paldies, šķiet, ka mēs esam uz viena viļņa un Tāpēc es gaidu jūsu idejas, lai varētu pabeigt darbu pie šī atzinuma maksimāli drīz. E, grozījumi ir jāiesniedz līdz 20. septembrim pulksten 12. Budžeta komiteja skatīja šo jautājumu 10. vai 11. oktobrī. Ekon komiteja uh, balsos 28. novembrī, un plenārsēdē šis jautājums tiks skatīts visdrīzāk decembrī. Eh bien, Madame Gardien Sabalskundze, tā kā jūs strādājat pie šī ziņojuma, varbūt jūs izklāstīsit savas pārdomas pār eh, ārējās sadarbības līdzekļu kopumu un eh, izteiksieties eh, arī par ES e platformu IUBEC. Paldies, priekšsēdētāji! Koordinātoru sanāksmē mēs izlēmām aicināt komisiju, lai mūs informētu un atskaitītos par šo jautājumu, kā tas ir bijis iepriekšējos gados attiecībā uz šīs platformas darbību un to, ko ir iecerējusi vai paveikusi komisija. Un šogad, manuprāt, īpaši svarīgi ir eh, ņemot vērā investīciju plānu, kas nu jau ir reāls Uh, saņemt vairāk uh, informācijas, un tāpēc mēs labprāt uzklausītu no komisijas visu, ko tā var pastāstīt par FC, ārējo FC investīciju plānu. Man šķiet, ka tas būtu daudz interesantāk nekā uzklausīt manu viedokli. Mēs uh, labāk to dzirdētu no komisijas pārstāvjiem. Bien, Je transmets votre souhait. Jūsu vēlmes darīšu zināmas prezākungam. Vai tagad bija vārds komisijai, ja es pareizi sapratu? Jūs esat Jose Begs Plenas. Esmu no ECFIN ģenerāldirekcijas. Ņemot uh, vērā nu, sākotnējo nostāju uh, saistībā ar periodu no jūlija vidus līdz gada beigām 15. gadā. Uh, ir nepieciešams apkopot arī jaunāko informāciju, tāpēc es varbūt tādu sākotnēju viedokli varu atskaitīties par to. Un kolēģis no DigiDefco, kurš pievienosies mums vēlāk, var pastāstīt vēlāk par ārēju investīciju plānu. Tātad sākotnējiem ieskatam par laika periodu, tā kā ziņojums vēl nav pieņemts par šo periodu, tad eh, vēlos paskaidrot mazliet Jūs noteikti atceraties eh, pirmo ziņojumu par ES platformas eh, IUBEK darbību. Tātad tā bija grupa, kur izveidoja pēc Eiropas parlamenta un padomas lūguma. Pirmais no ziņojumiem bija par to mēs skaidrojām pagājušā gada aprīlī. Es domāju, ka daļa no jums atcerās to. platformas izveidas mērķis ārējai sadarbībai ir vēlme optimizēt eh, piešķīrumu un aizdevumu apvienošanu. Un to mēs arī esam centušies panākt ar šīs ekspertu grupas darbu. Tātad šai laika periods ir eh, no 14. gada eh, augusta līdz 15. gada beigām. Tātad tur bija ne tikai komisijas pārstāvji, bet arī Eiropas Savienības eh, dalību valstīm, Eiropas Savienības ārējā dienesta, arī parlamentu nacionālo iestāžu pārstāvji, kas piedalās tehniskajā darbā. Mēs nodrošinājām arī sekretariātu darbību, Politikas grupa tikās eh, četras reizes šai periodā, lai apspriestu tehniskos jautājumus 17. decembrī, 22. jūnijā, 15. gadā, 2. oktobrī un 6. novembrī. Tas viss 15. gadā. Tehniskais darbs tika veikts eh, komisijas dienestos, tur strādāja arī Eiropas Savienības eh, dalību valstu pārstāvi un Eiropas parlamentu pārstāv, tehniskās grupas tika izveidotas, viena koncentrējās uz privātā sektora resursu mobilizēšanu, otra uz eh, cīņu pret klimatu pārmaiņām. Katra nodrošināja eh, ziņojumu sastādīšanu. Tāpat arī tehnisks, eh, tehniskā sanāksme tika organizēta 15. gada vasarā. Tātad šeit tiek sniegta aktuālākā informācija par eh, finansējuma apvienošanas eh, platformas eh, darbību, UBEC, kā mēs viņu saucam. Tāpat uh, revizijas palātas uh, rekomendācijas un reakcijas tām, tas bija 14. gadā sagatavots, un citu pušu iesaistīšana un sadarbība ar tām. Tātad ziņojumā ir apkopots diskusijas tehniskajā līmenī, saistībā ar to, cik eh, šī eh, platforma ir spējusi mobilizēt privātos resursus, cīnīties pret klimatu pārmaiņām un citiem mērķiem. Tātad eh, šīs platformas resursi ir izmantot atbalstīt Eiropas Savienības politiku. Tas jau tika izveidots pirmajā atskaits periodā. Uh, lielākā daļa no rekomendācijām, ko pauda revīzijas palāta, ir īstenotas. Eiropas komisija turpinās pievērst eh, rūpīgu uzmanību um, platformas darbībai, kas attiecas uz plānoto darbību. UBEC ietvaros pēc 15. gada decembra turpinās sanāksmes, tātad pēc šīs, e, šī ziņojuma atskaits perioda. Praksē, kā daudz no jums jau to noteikti zina, Eh, tas ir bijis eh, rēģējot uz migrācijas krīzi 16. gadā, kur mans kolēģis Glāns eh, paskaidros mazliet vēlāk. Un tālāk par privātā sektora iesaistīšanu, tāpat arī par praktiskajiem aspektiem saistībā ar finansējumu apvienošanu. Tas viss vēl ir plānots. Par procesu es tad aicinātu visus jautājumus par Jubek ziņojumu. Vispirms attiecināt uz 15. gada periodu, lai uh, uh, direktors uh, spētu um, adekvāti atbildēt šiem jautājumiem. Paldies! Vai mums ir jautājumi par periodu nu, uz, uh, no 15. gada decembra līdz 16. gada jūlijam? Mr. Chairman. Tad dodam vārdu kol kolēģiem no komisijas. Jā, paldies. Es vēlos eh, atvainoties. Pirmkārt, mans direktors, eh, diemžēl, ir aizkavējies iepriekšējā sanāksmē un ne, nepaspēja laicīgi. Tas ir saistīts ar komisijas ārējās eh, sadarbības plānu sagatavošanu. Kā jūs saprotat, mēs izjūtam nopietnu spiedienu šajās dienās pabeigt šo darbu. Tas ir tas iemesls, kāpēc e, es esmu šeit, lai sniegtu jums ieskatu tajā, par ko tiek diskutēts. Un tam sekos e, virkne komisijas lēmumu un regulu, kas tiks iesniegt jums komitoloģijas procedūrā e, izskatīšanai un kontrolē šeit parlamentā. Es vēlētos norādīt, ka platformas ietvaros mums bija tikšanās pagājušajā otrdienā, kurā dalību valstis, finanšu iestādes, attiecīgie ģenerāldirektorāti un arī Eiropas parlaments bija uzaicināts. Un kā mans kolēģis Tims tikko jums skaidroja, Mēs informējām investīciju plāna iesaistītās puses par to, e, par ko tad īsti šeit būs runa. Kā jūs zināt, šis investīcija plāns ir daļa no jaunā partnerības ietvara ar trešajām valstīm un saistīts ar migrācijas programmu. Tātad tās ir šīs programmas viens no posmiem. Galvenais mērķis šim, šim ārējās eh, darbības plānam ir nodrošināt, ir tāds pats kāds FC. Respektīvi, tas ir izveidots ar tādiem pašiem pilāriem. Pamatā tas koncentrējās uz migrācijas iemeslu risināšanu. Tātad galvenais mērķis ir veicināt ekonomisko izaugsmi un koncentrēties uz tādiem projektiem, kas spētu vislabāk radīt izaugsmi un nodarbinātību. Valstīs, kurās uh, migrācijas, uh, kas ir izcelsmes valsts migrācijas kustībām, plūsmām. Tātad, līdzīgi kā FC, e, šeit ir trīs pilāri. Pirmais pilārs galvenokārt ir saistīts ar pieredzi, kuru esam uzkrājuši pēdējos gados e, saistībā ar finansējumu apvienošanu. Tas balstās uz finanšu instrumentu izmantošanu, e, kur pamatā ir finansējuma apvienošanas ideja, lai izveidotu tādu kā garantiju, kas noteikti ļaus mums sasniegt attiecīgas valstis un nozares e, tur, kur privātā sektora līdzdalība ir apgrūtināta. Tas ir pirmās pilārs. Tātad tas arī pierāda, ka ir nepieciešams izveidot e, ilgspējīgas attīstības fondu. E, tam tiks izveidot, tā atbalstam tiks izveidot divi pilāri vēl, tehniskā palīdzība pirmkārt jau. Uh, kas tiks sniegta finanšu iestādēm, galvenokārt vietējām finanšu iestādēm, bet arī valstīm kā tādām un visām programmā iesaistītajām pusēm, lai tās varētu sagatavot projektus šī ietva, šajā ietvarā. Treškārt, mēs balstīsimies uz pieredzi, kas ir Eiropas komisijā. Būs atsevišķi pilārs, kurā centīsimies uh, veicināt labāku uzņēmējdarbības vidi eh, partneru valstīs. Šobrīd šīs programmas galvenais mērķis ir izveidot, izveidot integrētu finanšu paketi, kas palīdzēs veikt eh, investīcijas eh, dažādos reģionos Āfrikā. Kā jau es sacīju, sākumā svarīgākais jautājums šeit būs mainīt uzsvaru līdzinējām finanšu apvienošanas uh, instrumentiem, nesen izveidotajiem Āfrikas instrumentiem, lai uh, tagad uh, galvenokārt risinātu migrācijas cēloņu problēmu. To arī otrdien dalību valsts prasīja, bet tas nenozīmē, ka mēs mainīsim pilnīgi visu, ka, kā strādājam iepriekš. Nozars, kuras mēs e, esam līdz šim atbalstījuši, kā enerģētika, transporta un telekomunikācijas, to mēs turpināsim atbalstīt arī turpmāk. Bet tagad galvenais uzsvars būs uz centieniem veicināt iespējas privātajam sektoram šajās valstīs veidot darba vietas. Pagātnē šādi projekti ir eh, bijuši ļoti neliela daļa, 9-10% eh, varbūt no eh, finansējuma apvienošanas instrumentiem. Līdz ar to galvenais mērķis ir pārvērst šos instrumentus par platformām, kas no vienas puses spēs finansēt investīcijas ar tā, tā, uz tādiem pašiem noteikumiem, kas mums bija finanšu eh, apvienošanas instrumentos, bet arī eh, vienlaicīgi izmantot fondu ilgspējīgai attīstībai kā garantiju, lai ļautu vietējām finanšu iestādēm veiksmīgi darboties uz vietas. Šādas iniciatīvas vadība prasīs e, sa e, saskaņotību. Tas, ko mēs darām vienā reģionā, tas ir jāsistematizē vismaz attiecībā uz Āfriku un kaimiņā attiecību reģionu, un tad to varēs vēlāk paplašināt, un struktūras būs līdzīgas kā pagātnē bijušas. Stratēģiskā valde, kas uh, pārvaldīs un sniegs ieteikumus attiecībā uz programmu kopumā, un tad būs eh, operatīvās valdes, eh, kur eh, tiks apstiprināti projekti šiem investīciju platformai. Ar to es arī likšu punktu. Tikai pieminot vēl summas, es pieņemu, ka tas jūs interesē īpaši šai komitejai. Tātad, kas ir pieejams šobrīd? Komisija ir paziņojusi, ka tā 3,1 miljārdu darīs pieejamu līdz 2020. gadam. Tie ir tie skaitļi, kas parādās paziņojumā par migrāciju. Un tas sastāv pamatā no 2 miljārdiem no IDF plus 400 miljonus no rezervēm un gandrīz 1 miljārds no DNI, no investīciju instrumenta. Un 160 miljoni nāks no Āfrikas instrumenta. Cerība ir tāda, ka mēs spēsim piesaistīt 31 eh, miljārdu tātad eh, plānotā attiecība ir viens pret desmit. Salīdzinot ar citiem uh, instrumentiem, uh, tas varbūt ir pieticīgāk, bet uh, mēs prasam no dalību valstīm papildināt šos fondus. Tad uh, kopējā piesaistīto līdzekļu apjoms varētu būt lielāks nekā komisija to sākotnēji ir paredzējusi. Uh, nu, tas tad arī viss. Merci, monsieur. Paldies komisijas pārstāvim pār šī mehānisma aprakstu un par to, kā darbosies šīs svīra, cerot to, ka dalība valstis atbildēs un reaģēs uz paustajām cerībām un iespējams, ka mēs varēsim arī labāk izprast eh, panākt to, ka pilsoņi izprot Eiropas Savienības budžetu. Gvardija Savēlas skundze, vai jums ir kas sakāms? Es vēlētos uzdot vienu jautājumu. Jā, paldies. Pirmkārt, liels paldies par sniegto informāciju. E, ko, un konkrēti jūsu uzstāšanas beigā jūs sniedzāt tos datus, kas varētu vairāk interesēt budžeta komiteju, jo šeit mēs redzam, kā. Ka kāds varētu būt fonda apjoms un no kurienes tiks ņemt resursi. Jūs pašās beigās runājāt par iespēju tam, ka dalībvalstis sniedz savus devumus šajā fondā, bet vai tas būs obligāts devums vai piespiedu kārtā, vai būs kāds noteikts eh, minimālais apjoms, vai būs šie nacionālie maksājumi kopīgajā katlā un tālāk. Es gribētu zināt, kas pārvaldīs šo fondu vai e, fondā pārvaldība tiks uzticēta EIB, vai to pārvaldīs pati komisija, vai tiks veidot vēl kāda cita struktūra. Paldies! Et de veiller à ce que ce ne soit pas une nouvelle vajadzētu sekot tam, lai parlamentam kārtējo reizi nektu mazinātas eh, prerogatīvas. Gvardijā Sabalskundz jautājumu, vai esat gatavs atbildēt? Mucho placer. Uh, eh, en principio, las contribuciones. Visumu maksājumi, kas tiek pieprasīti no dalībvalstīm, būs brīvprātīgi Nav nekāda uh, formāla apņemšanās uz šo brīdi, lai gan jānorāda, ka ceturtdienas sanāksmē Eh, vairākas dalībvalstis jau ziņoja par savu interesētību piedalīties. Tomēr summas vēl aizvien nav apstiprinātas. Un pilnīgi skaidrs, ka tā būs programmas sarežģīta daļa, un mēs eh, mēģināsim pie tā strādāt maksimāli drīz. Es domāju, ka programmai virzoties uz priekšu, un dalībvalstis saskaroties ar rezultātiem gūs vairāk apetītes, lai strādātu pie šīs eh, programmas. Tālāk attiecībā uz pārvaldību. Vēl aizvien nav pilnībā jautājums izlēmts. Pirmkārt, izmantotie fondi jau ir esoši fondi un netiek pieprasīti papildu fondi. Pārvaldības ziņā mēs tos mēģināsim pārvaldīt no e, komisijas puses. Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas investīcija banka būs ar nozīmīgu lomu šajā jomā un programmā Eiropas investīcija banka jau praktiski pārstāv 30% no finansējuma, un tāpēc banka ir arī nozīmīga kā pārvaldnieks šajā jomā. Tā, bet, tas, bet tā ir būtiska arī garantija ziņā, un it īpaši know-how jomā. Un tas būtu principā galvenokārt, lai nodrošinātu darbību un vēlos arī ziņot prezidentūrai, ka parlamenta loma tiks respektēta un parlaments tiks regulāri informēts un pieaicināts visos pasākumos. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Ar to mēs esam pabeiguši eh, skatīt šo svarīgo ziņojumu. Un mēs redzam, kādas ir vispārīgās nostādnes. Un tagad es aicinu pāriet pie globalizācijas eh, pielāgošanās fonda un Sarvamā kungs mums varētu ziņot, kā Microsoft varētu saņemt nedaudz līdzekļu. Jā, šeit ir vēl viens pieteikums izmantot Eiropas globalizācijas pielāgojumu fondu un eh, šis projekta pieteikums ir visai apjomīgs un Tas eh, skar 1441 atbalsta saņēmējs, tie ir reāli cilvēki, eh, un tie ir tikai daļa no tūkstošiem, kas Somijā tika atlaisti. Tas ir tipisks globalizācijas gadījums, jo atcerieties, ka Nokia eh, šī gadu simteņa Pirmajā desmit uh, gadē um, bija ļoti veiksmīgs uzņēmums, bet pēc tam uh, eh, sāka izmantot Android un iOS operētāja sistēmas un Nokia gandrīz nekavējoties sāka atlaist cilvēkus. Šis pieteikums atbilst visiem kritērijiem. Kopējais budžets šim pasākumam ir 8,94 miljonu eiro un EGF ieguldījums ir 60%, eh, kas ir 5,366 eh, miljonu eiro. Eh, atlaistie darbinieki ir augsti kvalificēti darbinieki, izglītoti, bet Tā kā šī e, nozara ir ļoti specifiska, tad e, šiem cilvēkiem, diemžēl, no tā nekāda labuma, labuma nav. Un jāsaka, ka te ir runa tikai par Microsoft, bet uh, par astoņiem apakš piegādātājiem, kas piegādāja detaļas Microsoft un programmatūru. Šajā gadījumā es gribētu uzsvērt pāris lietas. Pirmkārt, dalībvalstīm ir jāatvēl pietiekami resursi, lai kontrolētu to, kas notiek ar Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem, bet daudzos gadījumos eh, dalībvalsts to nav izdarījušas pietiekami labā kvalitātē, un iepriekšējos gadījumos tieši šajā dalībvalstī, un šajā gadījumā jo īpaši, uh, Mm, dalībvalsts ir nodrošinājuši pietiekam daudz uh, līdzekļus kontroļu veikšanai, lai šie pasākumi būtu pietiekam iedarbīgi. Un visbeidzot, gribētu norādīt, uh, ka pakalpojumi atlaistajiem darbiniekiem personīgi ir izrādījušies ļoti efektīvi un iedarbīgi, un tieši to mēs redzam, ka uh, šāds modelis arī ļoti labi darbojas Microsoft gadījumā, Microsoft bijušo darbinieku gadījumā. Uh, Tas būtu pagaidām viss no manis. Man nav datumi termiņu, termiņiem attiecībā uz grozījumu iesniegšanu, bet varbūt priekšsētājs var palīdzēt šeit. Paldies. Paldies referentam. Tagad runājot par termiņiem. Z grozījumi ir jāiesniedz līdz 15. septembrim pulksten 12. Nodarbinātības komiteja. Balsojums notiks 26. septembrī, budžeta komitejā 26. vai 29. septembrī. Un kurš vēlas tagad izteikties par Sarvamā kunga ziņojumu? E, vai jūs vēlaties ziņot par saviem viedokļiem, iespaidiem? Es nevienu runātāju šobrīd neredzu. E, līdz ar to mēs varam pāriet pie nākošā ziņojuma. Nākošais ziņojums e, ir Gonzāles Ponsa ziņojums. Tas ir atcelts uz vēlāku laiku. Balsojumam ir jāsākās 15.50 un šobrīd ir arī precīzi 50, 15 un 50 un mēs varam ķerties pie balsošanas. Ievietojiet lūdzu savas balsošanas kartas. Tam paredzētajā iekārtā vispirms būs balsojuma simulācija, lai mēs pārbaudītu, kā iekārta darbojas. Sākam balsot. L'un d'entre nous n'a pas voté alors qu'il a. Euh, šķiet, ka kāds nav nobalsojis pat, ja karti ir ievietot, ne, tagad tomēr visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Uh, Un tagad Kristoforu ziņojums un solidaritātes fonds. Grozījums numur 12 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 13. grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 16. grozījums par pret atturas noraidīts. 17. par pret atturas pieņemts pieņemts 18. par, pret, atturas, pieņemts 19. par, pret, atturas, pieņemts 19. par, 20. pārlabo sev priekšsēdētājs par, pret, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22 balsis par 12 pret. 21. grozījums par pret. Atturas pārbaudām elektroniski sākam balsot. 21. grozījums. Beidzam balsot. Nu, noraidīts. 16 pret 16 balsīm. 22. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 23. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 24. par. Pret. Pārbaudām 24. sākam balsot. Beidzam balsot. E, pieņemts 25. grozījums. Par, pret, atturs. Manuprāt, noraidīts, bet pārbaudām elektroniski. 25. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13 eh, par 17 pret. 26. grozījums par pret. Atturas. Noraidīts. Pirmais grozījums par pret. Atturas. Noraidīts. Otrais grozījums par pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums par pret pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas noraidīts. Septītais grozījums par pret Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18 balsis par, 16 pret. 18, 8. grozījums par. Pret. Pārbaudām. Sākam balsot. Astotais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 13 balsis par, 21 pret. 9. E, grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 10. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 11. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad par tekstu kopumā. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 balsis par, viena pret, apsveicam referentu. Nākošais ziņojums ir Alī ziņojums instrumenti, lai samazinātu cēnu nestabilitāti lauksaimniecības tirgos. Ir 25. grozījums, kurš ir izņemts. Tas ir atrodams pirmajā lapusē pirms trešā kompromisa. 18. grozījums par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur viens. Par. Pret. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 19 balsis par 17 pret. 20. grozījums par. Pret atturas noraidīts. 21. grozījums par pret atturas noraidīts 22. par pret atturas noraidīts. 23. to aptver pirmais grozījums, un mēs pāriem pie kompromisa numur 2. Par. Pret. Tas ir svarīgs balsojums, tāpēc pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Otrais kompromiss tiek apstiprināts. 25 balsis pret 12. Trešais kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trīsdesmit pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. 33. grozījums par pret. Manuprāt, pieņemts, bet pārbaudīsim. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 20 balsis par 13 balsis pret. 34. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 35. par. Pret. Atturas. Manuprāt, pieņemts. Personāls balsojums. 35. grozījums. Il est approuvé par 26 voix contre pieņemts 26 balsis pār 9 pret 36 grozījums. Celiet rokas, mēs tikai iekavēsim laiku. 3, pieņemts 37. grozījums par pret atturas. Pieņemts 4. kompromiss par pret atturas. Pieņemts 43. grozījums par pret atturas atturas pieņemts 44. par pret atturas pieņemts. Četrdesmit piektais par pret atturas noraidīts četrdesmit sastais par pret atturas noraidīts četrdesmit septītais par pret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 atturas pārbaudām. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tas bija pirmais grozījums. Tālāk grozījums numur divi. Par. Pret. Atturas pieņemts. Numur 3 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Numur 4 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Numur 5 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Numur 6 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Numur 7 par. Pret. Atturas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 atturas pieņemts numur 13 par pret atturas pieņemts numur 14 par pret atturas noraidīts numur 15 par pret pārbaudām personāls balsojums sākam balsot beidzam balsot pieņemts 19 balsis par 18 pret, numur 16 par pret. Nav skaidrs, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas bija 16. grozījums, ko mēs pārbaudām. Pieņemts 24 balsis par 13 pret 17. grozījums par pret atturas pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 balsis par 18 pret pieņemts. Un tagad par tekstu kopumā. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 balss par, 5 pret, apsveicam referentu Alī. Nous en venons. Tālāk mēs pārējām pie trešās sadaļas 16. gada budžetam. E, Fernandeškungs ir sagatavojis dažus priekšlikumus šorīt, vai ir e, pārvietojumi, jeb transferi. Mēs varam pāriet pie citām iedaļām. Vispirms nosacījumi, kas netiek skatīti aizslēgtām durvīm. Deprēkungs priekšsēdētāji. Es gribēju tikai pārliecināties, ka mēs tik tiešām skatīsim korektīvo uh, numur 3 aizslēgtām durvīm. Un ja man ir jāizsakās par citiem punktiem, par ceturto, tad nekādu problēmu ar to nav. Esmu par, ja ir runa par uh, ceturto numuru. Mīra 27. pants tā ir drošība, tas tiks skatīts eh, aizslēgtām durvīm. Tālāk ir 25. pants par 25. pantu. To var apstiprināt bez balsojuma jautājumu nav, problēmu nav, tad mēs uzskatām to par apstiprinātu. Tālāk Eiropas datu uzraudzība. 25. Eh, pants problēma nav. Un pirmais, pirms mēs pārējām uz sēdes daļu aizslēgtām durvīm, Holmajers kundze pār ēkām. Priekšsarētāji pavisam īsi. Eiropas ārējais darbības dienas ir atsūtījis mums dosjē, ko bija, bija spiests pārskatīt, tur bija pār, e, pārreķinājušies par trim miljoniem, tāpēc es vēlētos pārbaudīt šo skaitļus vēlreiz. Uh, jo uzskatu, ka šeit ir nepieciešama parastā procedūra, nevis informējošā. Padome arī ir pieprasījusi papildus informāciju. Dati vienkārši neskaidri, un tāpēc es ierosinu to visu no jauna sākt. Tā kā es tikai vakar to saņēmu, un ēnu referenti pat tikai šodien. Mums ir jābūt vismaz iespējai iepazīties ar to visu. Es ar labprāt šādu iespēju iegūtu. Es tāpēc aicinu to skatīt nākamajā sanāksmē. Bien, report. Eh, skaidrs, atliekam uz vēlāku. Tas būs tā tad trešdien, 14. septembrī Strasbūrā. Jā, tā, tā, tas būs, ja, tā būs jauna procedūra, nevis pagarinājums. Jauna procedūra, jo tikai vakar mēs to saņēmām. Un 4. septembrī mums būs iespēja iepazīties ar priekšlikumu no komisijas puses par vidusposma pārskatu. tādā veidā komisija ir nodevējusi savu tekstu ar angļu valodas eh, vārdu review un nevis revision. Secinājums izdariet paši. Vai ir citi būtiski jautājumi, kas ir skatām publiskā sēdē? Tāda nav, līdz ar to mēs pāriem tagad uz sēdes sadalē slēgtām durvīm un tos, kuriem nav jāatrodas sēžu zālē, aicinu to atstāt.